priekšsēdētāja kungs, godātā komisārs kundze, godātie kolēģi, nu, diemžēl komisija devās prom, bet nu labi. Pirmkārt, es lasīšu no jaunākās uh, zinātniskās, uh, zinātniskā pētījuma par šiem, ko tiek teikts. Uh, Eh, Zūšu krājumi 2012. gadā ir kritiskā stāvoklī, un tas indeks ir vēsturiski zemākais - mazāk nekā 1% Ziemeļjūrai un ārpus Ziemeļjūras - mazāk nekā 6,5% salīdzinot ar, uh, laikā, ar laiku no 60. līdz 71. gadam. Ir nepieciešams steidzama uh, rīcība. Um, jebkāda veida piesārņošana ir jāsamazina pēc iespējas tuvāk nulei. Jā, tas attiektos uz harizmātisku sugu. Šeit es runāju par uh, tunzīvi, šeit runāju par zobenzīvi. Tad, protams, es domāju, ka sabiedrības debats būs daudz plašākas. Uh, Taču, diemžēl, Eiropa zūtis ar savu fascinējošo dzīves ciklu, tad viņš iedz, viņš, uh, tad viņš uh, transformēs vairāk no stīkla zūs uz dzeltenu zūs, bet, diemžēl, diemžēl par to sabiedrība daudz nerunā. Bet Dalībās pēc vairāk gadu diskusijām ir lēmušas rīkoties. Diskusijas notiek jau vairāk nekā desmit gadus. Regula ir pieņemta jau ka piecus gadus atpakaļ, un visu šī, visu šī, visā šajā laikā zūšu krājumi samazinās. 2012. gadā īcis uh, um, um, aicināja atjaunot šo zušu krājumu un at, ka diezin vai būtiski tiks atjaunot šie zūšu krājumi. Tā runā starptautiskā jūras pētniecības padome. Zūšu atjaunošanas krājumi netiek atbilstīgi pārvaldīti, netiek ņemts vērā stīkla zūšu um, atjaunošanas iespējas. Uh, Tagad mēs pievienojam uh, vecai regulai divas svarīgas lietas. Pirmkārt, to, ka komisija nāk lajā ar ziņojumu par efektīvu krājumu atjaunināšanu un Otrakārt, mēs prasām, lai komisija nāktu klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu līdz nākamā gada mārtam. Un cerams, ka tādējādi mēs izlasim Eiropas zuti. Un arī padomē jārīk rīkojas. Es ceru, ka šī regula ne, nepazudīs kaut kur uh, sarunās par uh, zīvju iespēju pārdals starp dalību valstīm. Es sagaidu, ka šis process būs pēc iespējas ātrāk, jo šeit mēs runājam par daudz svarīgām lietām, ne tikai par zuša izdzīvošanu, bet arī par Eiropas Savienības uzticamību, kā nopietnu spēlētāju starptautiskajā arēnā, kas veicina ilgspējīgu uh, zveju un arī nosakot tirzniecības sankcijas trešajām valstīm, kas atļauj neilgtspējīgu zveju. Eiropas zūtis ir apdraudētas suga. Un ir arī uh, citas sarakstā par apdraudētajām sugām. Es pateicos kolēģiem un Āna referentiem, kas atbalstīja ziņojumu, pateicos tiem, kuri uzskata, ka mums ir uh, jāstrādā aktīvi pie šī procesa Dizin, vai nākamās paudas sapratīs, ka vienkārši regulas juridiskā uh, pielāgošana varētu izglābt šīs apdraudētās sugas nākotni. Paldies! Köszönöm szépen! És most a bizony... Paldies! Tagad vārds teikt dots komisārai Damanaki kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie eh, deputāti. Es vēlētos pateikties Levenas kundzei un uh, citiem zivsaimniecības komitejas uh, locekļiem par darbu pie šī jautājuma. Kā jūs zināt, komisijas priekšlikuma mērķis bija panākt to, ka noregulējums ir saskaņā ar līguma noteikumiem un uh, deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Es priecājos par to, ka ziņojumā ir. Uh, piekrišanu visiem piedāvātajiem priekšlikumiem. Es apzinos, ka diskusijās eh, zilsaimniecības komitejā tika izteiktas bažas par to, vai šī, šis regulējums tik tiešām ir pietiekami efektīgs, lai aizsargātu uh, zušus. Un es dzirdēju arī Levenskundas teikto. Es saprotu, ka parlamentam būtu labpatikusi uh, plašāka pieeja Ejot tālāk par komisijas piedāvāto priekšlikumu, es vēlētos atkārtot šodien, ka komisija ir apņēmības pilna nodrošināt um, Eiropas uh, zušu krājumu atjaunošanu, bet mums ir jāsagatavojas labāk. Tāpēc pavisam nesen mēs saņēmām un šobrīd mēs analizējam jaunākos izvērtējumus, ko uh, mums sniegus tāpēc kā jūras pētniecības padomi par uh, krājuma pārvaldības plāniem, ko saņēmā, saņēmuši no dalībvalstīm. Mēs uh, pabeigsim šo izvērtēšanu līdz 2013. gada novembrim. Un uh, šajā viedoklī no Starptautiskās jūras pētniecības padomas uh, būs uh, sniegta informācija uh, par to, kā rīkoties tālāk un balstoties uz šiem eh, tehniskajiem datiem, komisija informēs eh, vēl pirms šā gada beigām parlamentu un arī padomi par um, ehm, zušu pārvaldības plānu efektivitāti. Balstoties uz šo ziņojumu komisija apsvērs uh, vajadzību mm, nākt klajā ar izmaiņām likumdošanā, lai nodrošinātu krājumu atjaunošanu. Uh, Es vēlos teikt visiem Eiropas parlamenta deputātiem, ka komisija ļoti vēlētos nodrošināt šo krājumu ilgtspējību. Paldies, priekšsētē. Paldies komisārei. Un tagad runātāju politisko grupu vārdā. Vispirms EPP grupas vārdā Kūnkungs. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšādātāji. Godāmā komisāra Daminaki kundze, Devīna kungs. Šodien mēs runājam par Lisabonas līguma pielāgošanu, par komisijas īstenošanas aktiem, jeb deleģētajiem aktiem, kas tika ieviest ar šo līgumu. Taču galvenokārt mēs runājam par uh, Eiropas zuti, par tā biomasu, par tā atjaunošanu. Diemžēl Eiropas zušu situācija pašlaik nav pozitīva, un tieši tāpēc mums ir jādomā par to, kā mainīt zušu regulu, kur, bija, kur ir runa par zušu pārvaldības plāniem, par zušu krājumu atjaunošanu. Uh, Patiešām ļoti būtiski ir tas, ka 2007. gadā komisija kopā ar padomi nodrošināja eksporta aizliegumu zušiem un zušu produktiem. Tātad te ir runa par eksporta aizliegumu no Eiropas Savienības. Jūs visi zinat, ka zušu biomasu, līdz ar to var noteikt, var noteikt, cik tad stikla zušu no Sargas jūras nonāk Eiropas upēs, cik daudz šie zuši uh, vairojas un tā tālāk. Katrs zina, ka pastāv melnais tirgus. Mums ir jānodrošina, lai eksporta aizliegums tiktu īstenots. Tādā veidā mēs varētu arī nodrošināt zušu krājumu atjaunošanu nākotnē. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai mūsu pārvaldības plāni, kas daudzās dalībvalstīs jau ir īstenoti, tiktu turpināti. Tas viss attiecas uz akvakultūru, tas no, attiecas arī uz stīkla zušu nodrošināšanu uh, dažādās valstīs. Mums ir arī paredzēta programma, kā šos zušus tālāk nu, aizvest uz ezeriem un nodrošināt, lai šie zuši arī varētu tiktu zvejoti. Ir skaidrs, ka mēs eh, nevaram šeit iejaukties, mēs nevaram zušu dzīves ciklā, kas eh, sasniedz 25 gadus, eh, pēkšņi iejaukties un to apturēt. Tāpat arī ir vajadzīga izvērtēšana līdz, līdz noteiktam laika punktam. Paldies. Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Nilsona kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Eiropas zukšu krājumi ir ļoti sliktā stāvoklī. Tiek nozvejots pārāk uh, daudz zušu. Un runa ir par sugu, kurai ir ļoti sarežģīti dzīves apstākļi. Tāpēc mums ir jāizsano visi saprātīgie pasākumi, lai mēs nodrošinātu zuškrājumu atjaunošanu. Mums ir nepieciešama gan ātri veicama pasākuma, kas balstītos uz neseniem zinātnisko pētījumu datiem, bet mums ir jāizteno arī ilgtermiņa pasākumu krājuma atjaunošanai. Mēs labprāt būtu par pilnīgu zušu zvejošanas aizliegumu. Bet neatkarīgi no tā, par ko mēs izšķiramies, mums attiecīgi ir jādara viss, eh, lai atjaunotu krājumus. Komisijā mēs aicinājām Komitejā mēs aicinājām komisiju sagatavot jaunu plānu balstoties uz neseno pētījumu rezultātiem, un tas nozīmē, ka mēs nodrošinam nākotni Eiropas Savienības uzkrājumiem. Paldies! Paldies! Un tagad Alda grupas vārdā vārds Galaher kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kundze, cienījamie uh, kolēģi, es vēlētos pateikties Levens kundzei par uh, darbu, kā referentē pie šī ārkārtīgi svarīgā jautājuma. Nav nekādu šaubu par to, ka Eiropas uh, zuškrājumi ir vēsturiski viszemākajā līmenī 2007. gadā um, šī suga tika iekļauta papildinājumā apdraudēto sugu sarakstā citas. 2007. gadā um, tika pieņemts regulējums Eiropas Savienībā par to, ka katrai dalībvalstī ir jāpieņem individuāli pārvaldības plāni, lai nodrošinātu to, ka krājumi tiek atjaunoti uh, ilgspējīgā līmenī. Šie pasākumi paredzēja to, ka mums ir jānodrošina sugai vieglāk migrācijas apstākļi. Diemžēl īrijas pārvaldības eh, plāns paredzēja pilnīgu eh, zušu nozvejas aizliegumu vairākos reģionos. Un jāsaka, šis aizliegums ir eh, nav godīgs attiecībā pret zvejniekiem, jo viņi nesaņēma nekādas kompensācijas par šo aktivitāšu pārtraukšanu. Bet, diemžēl, krājumi samazinās 2009. līdz 2011. gadā. Diemžēl ļoti daudz krājumu tiek iznīcināts uh, ar uh, elektrostacijām. Uh, Un pozitīvs piemērs par to, kā pārvaldīt šos resursus uh, ilgspējīgi, ir kooperācija zvejnieku uh, starpā. Viņi uh, 80. gados sāk strādāt pie tā, lai atjaunot šos resursus, tad, kad parādījās pirmās ziņas par krājumu samazināšanos. Taču mana grupa uh, iesniedza uh, grozījumu un mēs aicinām atbalstīt eh, zvejniekus, lai viņi varētu diversificēt savas aktivitātes gadījumā, ja dalībās nolemj aizliegt eh, zušu nozveju. Mums eh, runājot par peleģisko zveju un makreļu nozveju, ir jāņem vērā tas, ka komisija jūlijā paziņoja, ka tiks uzsākt pasākumi eh, Ziemeļa austrum Atlantijas reģionā. Un šis lēmums tika, eh, it kā, šis lēmums tika it sagatavots, bet eh, vasaras brīvlaikā nekas tālāk netika darīts. Paldies! Un tagad vārds uz pusotru minūtu Grabačeku kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos vispirms pateikties par šo ziņojumu, kas ir ļoti labs un līdzsvaros, manuprāt, un paldies arī par uh, diskusiju procesu. Runājot par šīs sugas aizsardzību, ir nozīmīgi padomāt par diviem argumentiem, kas ir ierakstīti arī šajā ziņojumā. Vispirms, uh, referente uzsver to, ka um, nav pietiekam daudz kvalitatīvu un kvantitatīvu um, pētījumu, kas izskaidrot, kāpēc krājumi samazinās, un otrkārt tiek ņemtas uh, vērā, tiek ņemt vērā krūt, trūkumi uh, ziņošanas procedūrā, jo tie dati, kurus mēs saņemam, nav saskaņā ar Eirostat datiem, un, protams, ir zināms grūtības arī ar kvotām. Uh, Un ir ļoti grūti valstīm izvērtēt to, cik liela ir šī sugas populācija. Iespējams, ka pamatā ir maldinoši dati uh, par eh, zveju kā tādu. Es vēlētos atsaukties uz komisijas lēmumu par Baltijas jūru. Uh, kvotas attiecībā uz pelaģiskajām sugām ir tikušas palielinātas un tas novad pie ekosistēmas iznīcināšanas Baltijas jūrā. Tā piemēram, um, mence šobrīd ir absolūti kritiski zemā līmenī, un tāpēc es aicinu komisiju um, īstenot reformu attiecībā uz informācijas sniegšanu uz jūsēmniecības eh, nozvejas jomā. Paldies, paldies, un tagad vārds Gustavsona kungam goja grupas vārdā. Herr Priekšsēdētāji, es vēlētos pateikties Izabelē Levinai par lieliski paveikto darbu. Ir ļoti daudz mītu par zušiem. Savlaik nebija e, zināms, no kurien zuši radās. Un cilvēkiem bija dažādi mitoloģiski izskaidrojumi, bet mēs šobrīd zinām, ka. E, zušu eh, dzīve, mm, dzīves cikls ir ārkārtīgi sarežģīts. Ir ļoti grūti audzēt zušus nebrīvē. Un ja mēs vēlamies, lai eh, zuši turpinātu pastāvēt, eh, tad mums ir nepieciešams starptautiskā sadarbība. Tāpēc es priecājos par to, ka ir Izabels Levēns ziņojums. Un Ja mēs tik tiešām vēlamies mainīt situāciju, mums ir jāaizliedz zušu nozveja līdz brīdim, kad krājumi ir atjaunojušies. Mēs nezinām, kas, um, kāds būs rezultāts mūsu īstenotajiem pasākumiem, tāpēc mums ir jānāk klajā ar drastiskiem pasākumiem. Jo pretējā gadījumā runa būs tikai un vienīgi par apdraudātu sugu, un kā jau Izabela Lēvina teica, ko mēs teiksim nākamajām paudzēm tad, kad būsim pilnībā iznīcinājuši šo sugu. Paldies! Paldies, un tagad EFD grupas vārdā vārds Bēlderkungam. Priekšsētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi, šis bija tikai tehnisks dabas jautājums, bet tad sākās debats par saturu. Un ja mēs vēlamies īstenot šādas debats, tad mums ir jābalstās uz datiem. Uh, Diemžēl lielākā daļa zivsaimniecības eh, komitejas locekļu saprot, kādas ir patiesās problēmas. Galvenā, eh, galvenais čērslis ir turbīnas un elektrostacija eh, ierīces jūrā. Mums ir jācenšas pārtraukt to darbību, jo pretējā gadījumā mm, šī suga tiks iznīcināta. Šajā gadā 25 tūkstoši eh, pieaugušu zušu eh, tiks, tātad 25 tūkstošiem pieaugušu zušu tiks eh, palīdzēts migrēt, un tas ir viens no risinājumiem. Paldies! Paldies! Tagad Hārtonkungs. Voorzitter, nadat de EU de zeevisserij kapot. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau esam iznīcinājuši daudz um, dažādu uh, zivsēmniecību, dažādu iemeslu dēļ, un tagad esam ķēršies klāt zušiem. Protams, tam visam ir jānodrošina ilgtspējība. Jauniem zušiem ir jāpalīdz pārkļūt aizsprostiem un turbīnām. Uh, tagad uh, parlaments ir nācis klajā ar priekšlikumu meklēt alternatīvas ir jānodrošina iespēja atjaunot uh, zušu krājumus. To es īsti nesaprotu. Pirmkārt, mēs iznīcinām zivsēmniecību, mēs uh, iznīcinām zvejnieku darba vietas, pēc tam palīdzam zušiem pārkļūt pāri aizprostiem. Nu, te es varu sākt uh, citēt uh, nīderlandiešu bērnu dziesmiņas, kurē runa par uh, spaiņiem, zīltiņām un zvejniekiem, kas uh, radā apkārt eh, koka kurpēs. Matā Adraverkungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Ir skaidrs, ka šajās eh, debatēs mēs šeit jaucam kopā visu iespējamo. Teorētiski mums būtu iespēja nodrošināt, lai šī rezolūcija eh, atbilstu Lisabonas stratēģijai un es atceros Lisbonas līgumam. Tātad šeit ir runa par komisijas jaunajām pilnvarām par īstenošanas vai deleģētajiem aktiem. Parasti mēs grozītu visu to, kas attiecas uz zušiem regulu, regulā pēc 2009. gada. Ir skaidrs, ka mēs nevaram ar ziņojumu paveikt pilnīgi kaut ko citu. Jautājumi, kas attiecas uz saturu, tiek uzdoti, un analīze iespējams nav piemērota pašreizējā brīdī. Šis ziņojums, ko mēs pašlaik izskatām, nozīmē to, ka mēs vairs eh, nevarēsim iet cauri parastajai grozījumu procedūrai. Konsultācijas, kas agrāk būtu bijušas paredzētas, tagad nav notikušas starp parlamentu padomu un komisiju. Es uz to vēlējos norādīt, tāpēc, ka mēs labprāt pielāgojam visus tiesību aktus Lisabonas līgumam, un šos centienus nedrīkstētu piemirst. Taču, skatoties uz zušiem, ir skaidrs, ka zušu populācija ir uh, sārakusi par 90-95% salīdzinot ar 70. gadiem. Ir skaidrs, ka ir vajadzīgi konservācijas pasākumi, lai uh, Eh, nodrošinātu to, ka Zušs vairs neatrodas kritiskā situācijā. 2008. gadā tika izveidoti dažādi Zuša aizsardzības pasākumi. Galvenokārt tur bija runa par dalību valstu pārvaldības plāniem. Vismaz 40% no biomasas iztraukuma būtu uh, jāatjauno. Uh, Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīga īpaša aizsardzība un ir jānodrošina arī eksporta aizliegums, kas ir viens no zušu aizsardzības pasākumiem. Protams, mums ir jārīkojas, bet šodien mēs eh, nerunājam tik daudz par zušiem kā par komitoloģiju. Paldies. Tagad eh, dodu vārdu Rodustas kundzei. Paldies, priekšādētāji. Godāmā Marija Damanakī. Eiropas zutim klājas ļoti slikti. Varu jums atklāt pateikt, ka zušu regula nāca par vēlu, un pēc tam um, Eiropas dalība valstis to īstenoja arī tādā paviršā veidā. Tas nozīmē, ka zušu kļūst arvien mazāk. Šodien šis temats ir darba kārtībā, tāpēc, ka regula ir jāpielāgo Lisbonas līgumam. Pēc eh, pirmā acu uzmetiena šķiet, ka te ir runa par tādu garlaicīgu formalitāti, taču uh, aiz Lisabonas līguma slēpjas daudz kas vairāk par garlaicīgu formalitāti. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments ir viens no likumdevējiem zilsēmniecības politikā. Mēs vēlamies eh, novērot zušu krājumus. Es ceru, ka pašreizējie pārvaldības plāni būs pietiekami, lai mēs varētu nodrošināt krājumu atjaunošanos. Diemžēl pēc tik īsa laika perioda to vēl nevar pietiekami izvērtēt. Es apsveicu sagatavotos kompromisus, kas uh, nevēlas uzreiz pieņemt eh, pilnīgu zvejas aizliegumu, taču mēs nedrīkstam arī aizvērt acis un nesaprast realitāti. Ja būs vajadzīgs, mums būs jāpieņem arī tālākajoši pasākumi. Paldies! Paldies, tagad eh, dod vārdu Stevensona kungam viena minūte. Priekšsādētāji! Mēs esam pieredzējuši apmēram 90% uh, sarukumu Eiropas zušu krājumos. Nu, tas nav pārsteidzoši, jo zuši tiek nogalināti praktiski visos viņa dzīves ciklos. Piemēram, stikla uh, zuši maksā gandrīz tikpat, cik uh, viens kilograms zelta, tātad viens kilograms duša tikpat, cik viens kilograms zelta. Viņus praktiski nevar nekur atrast, viņi arī nevar vairs nokļūt saudūdeņos, tāpēc, ka tiek būvēt aizsprosti uz upēm un uz pietekām, tiek veidotas arī sūkņu stacijas. Um, pieauguši zuši, diem, diemžēl, vairs nevar arī atgriezties jūrā, lai varētu vairoties sargas jūrā. Tieši tāpēc es gribētu apsveikt komisāres šovakar teikto, proti, ka viņa darīs visu iespējamo, lai pieņemtu tādus pasākumus, kas ļautu aizsargāt zušus. Es arī apsveicu Izabelas eh, Levinas izcilo ziņojumu, jo arī šis ziņojums ir tādā pašā virzienā kā komisārs teiktais. Paldies! Tagad dodu vārdu Kadeka kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsētāji! kolēģi, komisārs kundze, 20. gadsimta daudz faktori ietekmē Eiropas zošu krājumus, tie ir zveja, bet arī nosusināšana, arī dažādi šķēršļi zušu migrācijai un daudz citu faktori. Kā jūs zinat, tad šīs saraksts ir ļoti garš, pārāk garš, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai mēs varētu saglabāt zušu krājumus, taču mums ir jābūt arī pragmatiskiem. Uh, Mēs nevaram tikai vainot uh, zveju problēmās, kas saistītas ar zūšiem. Apstādināt zveju nav pareizā atbilde. Uh, dzīvotnes, kas tiek apdraudētas dažādā cilvēku aktivitāšu rezultātā, ir jāatjaunina, bet, diemžēl, tos netiek piedāvāt ziņojumā. Referenta aizmirst arī zvejas sektora ietekmi uz zušu krēmu atjaunošanu. Francijā, piemēram, sektors ir daudz darījis un darīju nesupurus, lai varētu ievērot pārvaldības plāna mērķis līdz 2020. gadam par 66% esam samazinājuši zveju un arī zvejas flota ir samazināta. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem, bet mums tagad nav steidzami jāpārskata Eiropas regula. Pirms tiek publicēta rezultāti par sugas pārvaldības plāna rezultātiem, tad mēs šeit pārāk steigtos. Eiropas parlamentam ir jāievēro Lisabonas līgums, bet nav jāgroza šī uh, regula. Paldies! Most Tomas asszonyé a szó. Paldies! Tagad dod vārdu Tomasas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godētā komisāres kundze. Es vēlos pirms gribu uzteikt referents kundzi un varu uh, piekrist viņas sadraukumam par zušu krājumu un par to, ka Eiropas Savienība ir jāizsargā šī sūga. Taču esošie dāti zinātniskajās iestādēs Eiropā. Uh, nevienmēr sakrīt ar zinātnisko e, vietējo ekspertīzi nedz arī ar zvejnieku novērojumiem dažos reģionos. Steidzami ir jāveic visaptvarošais iz, izvērtējums par zuškrājumu stāvokli. Tā kā lielākā daļa dalību valsti kavējas ar šo datu apkopo, apkopošanu, ir nepieciešams, diemžēl, paredzēt sankcijas pret šīm valstīm, lai tās sāktu sadarboties. Uh, lai gala beigās tie nav zvejnieki, kas maksāja šīs ignorants nezināšanas cenu. Zvejnieki tiešām ir daudz nesuši upurus un arī um, bijuši atbildīgi. Atgādināšu, kā uh, zūšu uh, izdzīvošana no, uh, kontrolē tikai vienīgi zvejas aktivitātes ir steidzami nepieciešams, lai Eiropas komisija pārskatītu regulu par eh, zūšu krājumu atjaunināšanu, ņemot vērā jaunākos datus. Arī saglabājot drošu darbības uh, uh, apstākļus sektoram. Paldies. Köszönöm szépen. Nikolson úr következik. Paldies. Nikolson kungs. Paldies, priekšādātāji. Loknīcas ezerā zušu uh, zvejniecība nodrošina visilgspējīgāko zivsainiecību Eiropā. To vada zvejnieku kooperatīvas un tas nodrošina iztiku 300 ģimenēm. Viedējie cilvēki, kas ir atkarīgi no šīs ekonomikas, ir apkopojuši spēkus, lai cīnītos par šo resursu. Uh, Zivsaimniecības un krājumu uzlabošanas metodes ir ļoti mainījušās pēdējo desmitgadu laikā, un kooperatīvs ir investējis vairāk nekā 5 miljonus mārciņu, lai varētu audzēt eh, stīkla zušus. Šie zuši tagad ir pat saņēmuši. Uh, eh, Dock recovery Ireland... Vietējais geogrāfiskais izcelsmes norādes statusu. Šeit nav runa par to, ka zūšana būtu jāaizsargā. Es ceru, ka netiks ieviesi nekādi pasākumi bez neatkarīgu ekspertu izvērtējuma. Es varu tikai vienīgi atbalstīt komisijas prasības pastiprināt ziņojumus par zušu pārvaldību. Uh, Valstīm ir jāievēro savi pienākumi un ir jāgatavo ziņojumi, kas ļaus komisijai pieņemt neatkarīgus un kārtīgus spriedumus par konkrēto situāciju. Paldies, tagad dodu vārdu Van Nistāroja kungam. Komisārs Kondze, Sākotnēji mēs domājam, ka runa ir par nelielu formalitāti, um, ņemot vērā uh, to, kāda ir procedūra pēc Lisabonas līguma sāšanās spēkā, bet gal galā debats bija daudz pamatīgāks. Par ko tad ir runa? Ja 90% zušu krājumu ir izsīkuši, tad mums ir jārīkojas, jo pilsoņi vēršas pie, pie mums. Ja mēs e, paraugamies uz to, e, kas joprojām tiek eksportēts, pirms brīža kolēģi pieminēja šo te nelegālo tirgu, mēs apzināmies, ka noteikumi netiek ievēroti. Kāpēc? Tāpēc arī Eiropas parlaments nevēlas, lai būtu šādi um, deleģētie akti. Tāpēc arī Eiropas parlaments vēlas iesaistīties un rīkoties, ka tas ir nepieciešams. Mēs um, jau runājām par to, ka Nīderlandē jau ļoti daudz, kas tiek darīts. Mums ir šie uh, pārvaldības plāni, uh, Mēs cenšamies nojaukt šķēršļus, eh, kas ļauj eh, pārkļūt zivīm eh, šiem te dambiem. Mēs cenšamies pie tā strādāt, un es domāju, ka šās dienas jautājums, protams, ir labs piemērs, bet, protams, mēs vēlamies dzirdēt arī jūsu izvērtējumu par pārvaldības plānu īstenošanu. Paldies! Paldies, un tagad ir pienācis laiks brīvā mikrofona uh, procedūrai. Vārds pirmajam runātājam. Mēdersons kundzei. Manas uh, pārstāvētajā uh, reģionā ir ieviest īpaša sistēma un, un nav nevienas uh, citas uh, zušu uh, audzēšanas saimniecības, kas um, darbotos līdzīgi. Loknet 300 eh, ģimenes pārtiek no šīs te aktivitātes un visus atrauc tas, ka zūšu krājums samazinās un mums ir jānodrošina ilgspējīgas nozvejas prakses. 40 gadu laikā ir tikuši investēti gandrīz 5 miljoni, lai atjaunotu resursus un um, Šobrīd um, Biozinātnes institūts strādā pie krājuma izvērtēšanas, bet līdz šim nav nekādu priekšlikumu, kas ietekmētu um, individuāls uzņēmums. Pirms nav pilnībā izvērtēti visi dati, kas ir mūsu rīcībā. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Ferērs kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas uzkrājumi saskars ar milzīgām grūtībām, proti mūsu rīcībā nav pietiekami daudz eh, zinātnisko datu, lai uzlabotu zušu krājumus. Un eh, dažām valstīm tiek uzspiest pasākumu, kā piemēram Portugālei, uh, kur līdz ar to aktivitātes tiek pilnībā paralizētas. Nav nekādas jēgas um, šādiem te noteikumiem, ja mums nav nepieciešamā finansējuma, lai īstenot šos pasākums. Zušu krājumi ir apdraudēti. Tie, protams, tas, protams, ir jāņem vērā, bet ne jau zvejniekam ir jāuzņems izmaksas. Un ne jau zvejniekam ir jābūt atbildīgam par krājumu atjaunošanu. Mēs esam stimulējuši šo eh, nozveju eh, Eiropas Savienības ietvaros, un mums šobrīd ir jārīkojas tā vietā, lai pilnībā aizliegtu uh, zušu nozveju. Mums ir jā, jānāk klajā ar piemērotiem pasākumiem. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds. Šķiet, ka brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta, neviens vairāk nevēlas izteikties, un tagad vārds komisārei. Paldies, priekšsēdētājs, vēlētos atgādināt, ka komisijas priekšlikuma mērķis ir panākt mūsu likumdošanas lisbonizāciju, ja tā varētu teikt. Un mēs vēlamies piemērot esošo likumdošanu jaunajam līgumam, tātad Lisabonas līgumam. Mēs te neiejaucamies pēc būtības, bet es saprotu arī, eh, ka tā kā ir tik daudz eh, argumentu, kas liecina par to, ka krājumi nav pietiekamos apjomos, tāpēc es saprotu, ka Eiropas parlaments pauž savas bažas un var teikt vēlreiz, ka komisija ņems vērā jūsu satraukumu. Ko mēs jau esam paveikuši? Mēs esam aicinājuši eh, savus zinātniskos ekspertus sniegt eh, izvērtējumu par pārvaldības plāniem, kurus īsteno dalībās par šo te ziņošanas sistēmu un par citiem aspektiem, kurus jūs pieminējāt debašu gaitā. Šobrīd gaidām šo izvērtējumu, mēs analizēsim to un eh, jau vēlreiz varu apsolīt, ka līdz šā gada beigām komisija informēs parlamentu un padomi par ziņojumu rezultātiem, par to, kas jau tiek darīts un kas būtu jādara, lai uzlabotu krājumus. Paldies! Paldies komisārs kundzei. Tagad vārds Levins kundzei mūsu referentei. Paldies priekšsēdētāji. Un liels paldies visiem kolēģiem par piedalīšanos šajās debatēs. Paldies visiem, kas atbalsta ziņojumu. Es pateicos kolēģiem par to, ka viņi pieminēja visus citus aspektus, kas apdraud zušu krājums. Par to vairs nav nepieciešams diskutēt, taču man joprojām ir jāuzsver eh, Ziemeļīrijas pārstāvjiem, Ja jūs runājat par ilgspējību, tad šo vārdu mēs nevaram izmantot attiecībā uz zivsaimniecībām, jo mums šobrīd ir viens kopējs zušu krājums Eiropas Savienībā, un pat ja daži uzskat, ka viņi ir ilgspējīgi, kad runa ir par 99% samazināšanos, samazinājumu attiecībā uz krājumiem, un kad mums nav nekādu pārskatu par to, kādos apstākļos tiek atjaunoti resursi, tad mēs nevaram runāt par ilgspējīgu zivsaimniecību. Mēs aicinam komisiju izvērtēt arī uh, krājuma atjaunošanas pasākums. Tas ir kas jauns. Un jau iepriekš mēs esam uh, pauduši savas bažas par šiem pasākumiem, vai tie tik tiešām palīdz atjaunot uh, eh, zušu resursus. Um, zušu bojā ej um, nozvejas laikā, tāpat arī e, šīs te pārnēsāmās slimības un tā tālāk un tā joprojām, kā tas viss ietekmē um, zušu krājums. Vai tik tiešām šīs zīves var pārceļot uz citiem reģioniem, netiekot nozvejots? Es domāju, ka mums ir jārīkojas konsekventi. Es zinu, ka ar Mencu pārvaldības plānu eh, Baltijas jūrā eh, bija atbalsts eh, dažām izmaiņām, kas paredzēja šī te ziņojuma Lisabonizāciju. Es vēlos pateikties komisārai par to, ka viņi saprot, cik nozīmīga ir šī problēma. Un ka tiek pieprasīti papildus elementi, lai izvērtētu uh, šos plānus. Visiem tiem, kas vēlas paraudzīties uz nelegālu stiklu zušu uh, eksportu, es vēlos teikt, ka mēs arī Eiropas Savienībā neesam konsekventi. No vienas puses mēs atzīstam, ka Eiropas uh, zuds tik tiešām ir apdraudēts, ka to vispār nevajadzētu eksportēt, bet no otras puses mēs negribīgi izturamies pret pasākumiem, kas attiecas uz uh, tirzniecības ierobežošanu Eiropas Savienībā. Tātad Eiropas Savienība šobrīd uh, apsver uh, um, sankcijas attiecībā uz citām valstīm, bet mums vajadzētu rīkoties saskaņā ar šiem pašiem standartiem arī Eiropas Savienības ietvaros. Paldies! Paldies jums visiem! Paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies, un līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu. Balsojums notiks rīt pulksten 12. Mūsu nākamais punkts šās dienas darba kārtībā ir.